konference saskaņā ar 149. Eh, reglamentu pantu pieņēma 1. oktobrī, un šis projekts visiem ir pieejams. Saskaņā ar politiskajo grupām es piedāvāju sekojošas izmaiņas darbkārtībā. Pirmkārt, pēc balsojumiem būs padomes un komisijas paziņojumi par to, kāda ietekme būs Eiropas kopienu tiesas spriedumam par ASV drošā patvērumu jeb safe harbor vienošanās uh, Uh, par šo vienošanos. Un uh, Ekon un budžeta komitejas ir uh, pieņēmušas divas ziņojumus par Eiropas Strateģisko investīciju fonda EFSI direktora un direktora vietnieka pozīcijām. Tur tiks piedāvāts kandidatūras, un tas tiks skatīts balsošanas laikās šovakar un līdz ar to sēde uh, pagarinās līdz 23. šovakar. Vai kāds iebilst? Nē, tad uh, darbkārtība līdz ar to ar šīm izmaiņām ir apstiprināta. Juridisko lietu komiteja ir uh, pieņēmusi sakojošu imunitātes ziņojumu Zvefka saskaņā ar 9. pantu. Uh, mūsu reglamentā šis ziņojums būs eh, balsošanas laikā šovakar. Esmu saņēmis lūgumu no Tautas partijas debates par padomus un komisijas paziņojumiem par eh, kopienu tiesas spriedumu par drošā patvērumu vienošanos papildināt un noslēgt ar rezolūciju. Un par šo rezolūciju būtu jābalso oktobra 3. plenāra sesijā. Uh, Un tagad došu vārdu Gonzāles Pons kungam, kurš izteiksies par šo pieteikumu no Tautas partijas puses. Lūdzu. Gracias, presidente. En efecto, el grupo parlamentario. Paldies, priekšsādātāji. Tautas uh, partija tik tiešām vēlas, lai uh, šo pēcpusdienu notika debats par uh, drošā patvēruma nolēmumu. Un lai tiktu balsots eh, par rezolūcijas projektu nākamajā sesijā. Eh, šķiet, ka eh, šī drošības situācija nav tik droša, kā mēs to gribētu, un parlamentam vajadzētu prasīt, lai komisija pēc iespējas ātrāk nāk klajā ar standartiem, kas mums varētu palīdzēt tikt ārā no šīs neskaidrās jomas, kurā esam šobrīd ar šo nolēmumu. Paldies! Gonzales Pons. Gonzales Pons kungs, debatas jau būs, būs uh, komisijas un padomas paziņojuma, būs debatas. Tagad ir runa tikai par to, vai mums būs rezolūcija vai nebūs nākamajā plenārsēdē Strasbūrā, vai par to balsosim. Vai kāds grib izteikties par šo uh, priekšlikumu? Holmāris kundz, lūdzu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka Eiropas kopienu tiesas spriedums uh, par to, ka Safe Harbor noliegums vairs nav spēkā, ir ļoti nozīmīgs spriedums. Komisija, uh, balstoties uz Eiropas parlamenta spiedienu, uh, kopā ar tā, citām partijām, tautas partija par to runāja, tātad uzsāk šo pārvaldes procedūru, proti, ka dati nav pietiekami aizsargāti, kas tiek nodoti drošā patvēruma nolīguma ietvaros. Bet tāpēc ir svarīgi, lai parlaments turpina sekot situācijai. Uh, un uh, mēs varētu pieņemt kopīgu rezolūciju, lai pirmkārt paustu mūsu viedokli un otrkārt kopā ar komisiju meklētu ātru risinājumu, uh, kā varam uh, labi sadarboties un nodrošināt drošu uh, datu nodošanu ASV. Pienāk. Paldies. Vai kāds grib izteikties pret šo priekšlikumu? Cipels kundze, lūdzu. Jā, tas ir svarīgs spiedien, spriedums par šo drošo patvērumu vienošanos, un jā, arī e, dzirdu, ka tautas partija par to runājas, bet esmu dzirdējusi arī dažādas citus viedokļus no viņa puses, kas attiec uz rezolūciju. Šis parlaments jau gadiem uh, ir ieņēmis skaidru pozīciju par Safe Harbor, proti mēs uzskatām, ka eh, šī nolīguma ietvaros dati nav drošībā, un šo pozīciju mums arī vēlreiz ir jāapliecina. Tagad bumba ir komisijas laukuma pusē, komisijai tagad ir jāsaka, eh, kā tā tagad rīkosies, tā ir jānaklajā ar jaunu priekšlikumu, un par to tad mēs varēsim arī izteikties, uz to varēsim reaģēt. Okay, dam... Labi, dāmas un kungi, tad tagad uh, par Gonzāles Pons kunga priekšlikumu balsosim. Kurš par? Lūdzu, celiet rokas. Kurš pret? Izskatās, ka noraidīts šis priekšlikums. Labi. Labi, tad sākam balsot elektroniski. Vai visi kolēģi nobalsojuši? Pajautāšu vēlreiz, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Der Antrag ist abgelehnt. Noraidīts. Die Fraktion der Vereinigten Eiropas apvienotā kreiso uh, grupa lūdzu komisijas vicepriekšsēdētājs un augstās pārstāvis eh, paziņojumu ielikt darba kārtībā par situāciju Turcijā ar nosaukumu Masveids Laktiņš eh, Turcijā nogalinot nevainīgus cilvēkus mieru demonstrācijas laikā. Tagad eh, Hači Georgiju kungs izteiksies par šo priekšlikumu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi! Būtu liela kļūda, ja mēs šajā sesijā neizskatītu šo kaimiņattiecību jautājumu kaimiņattiecību politikas jautājumu, jo daudzi cilvēki ir gājuši bojā un ne tikai tagad, bet arī pēdējās nedēļās mēnešos cīņās starp turku un kurdu spēkiem. Mums šis jautājums jāplūko detalizēti un tas jādara šodien. No tā iegūsim mēs visi, ja mēs detalizēti, padziļināti pārunāsim šo jautājumu, cienījamie kolēģi, jo eh, pastāv tāds milzīgi haos iespējas. Mēs paužam solidaritāti ar Turcijas iedzīvotājiem. Un Mums noteikti ir jāveic šīs debats, lai novērstu šādu veidu darbības. Mums jāatcerās par arābu pavasaru un par to, kas notika. Neviens nevēlas, lai atkārtotos vai notiktu šāds Turcijas pavasars. Paldies, vai kāds gribētu izteikties par šo priekšlikumu, vai kāds grib izteikties pret? Tad balsosim, kurš piekrīt, lūdzu, celiet roku. Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. Tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta. Eiropadomas 2015. gada 15. un 16. oktobra sanāks.